Meine Damen un Herren, ich. Cienītās dāmas, godātie kungi, lūdzu, ieņemiet vietas. Mēs turpināsim ar uh, darbu. Nākamais darba kārtības punkts - Eiropadomas un komisijas paziņojumi par uh, Eiropadomas uh, 28. un 29. jūnija sanāksmes secinājumiem. Sākumā dodu vārdu Eiropadānas priekšsēdētājiem Donaldam Tuska kungam. Lūdzu, jums vārds. Thank you. Yeah. Paldies, priekšsēdētāji kungs, Eiropas parlamenta deputāti.